Come ho annunciato stamattina in apertura. Kā jau no rīta tika ziņots, bet pirms mēs iesākam, gribētu pabeigt to, kas netika pabeigts iepriekšējā sanāksmē konkrēti koordinatoru pieņemtos lēmumus 16. septembrī. šie um, ir jābūt izpildlēmumiem, kas ir jāiekļau protokolā. Tika izlemts saistībā ar misiju Francijā uz Notre Dame de Lande pieņemt zināšanai noraidījumu šai misijai no priekšsādātāja konferencu puses procedūras dēļ un šajā sakarā kandidātiem. E, aicina uzstāt vēlreiz uz šo jautājumu. Tālāk īrijas misija, koordinatori, ņemot vērā to, ka nebija ieceltu kandidātu, lai piedalītos šajā misijā no koordinatoru puses. Un tā kā mēs esam uzņēmušies atsevišķus organizatoriskus noteikumus, mēs izlēmam šo misiju anulēt. Pa to laiku parādījās grūtības arī no īrijas parlamenta puses, kas ir vēl viens iemesls, lai šo misiju neveiktu. Un runājot par parlamenta sanāksmēm, un sanāksmēm mūsu komitejā, mēs izlēmām uzdot daļu darba sekretariātam 16. septembrī. Mēs piedāvājām grozījumus, iekļaujot četrus punktus šajā darba programmā konkrēti par izvērtējumu atsevišķiem lūgumrakstiem, publiska uzklausīšana organizēšanas sadarbībā ar kompetento parlamentu komiteju tām iniciatīvām, e, kur ir savākts parakstu e, kvorums. Ceturtais punkts ir dalība ietvar nolēmumā par e, to personu tiesībām, kam ir īpašas vajadzības, bet ir arī balsojums pret no tautas partijas un sociāldemokrātu puses attiecīgi šis ceturtais punkts netika iekļauts kā regulas priekšlikums, bet atgādinu, ka mūsu komiteja turpina piedalīties Eiropas platformā, lai sekotu ANO komisijas darbam attiecībā uz eh, personu ar īpašām vajadzībām, tiesībām, kā to norāda Eiropa padomis priekšlikums un arī, kā tas tika pieņemts 22. jūlijā. Koordinatori šajā pašā sanāksmē izlēma nepieņemt pieteikumu misijas organizēšanai pēc 2004. gada lūguma raksta, ko ir iesniedzusi Elisa Šelija attiecībās prasīja pret apvienoto karalisti saistībā ar atkritumu direktīvas um, neievērošanu. Savukārt mēs esam piedāvājuši uzdot mutisku jautājumu attiecībā uz apdrošināšanu Spānijā, uzkrāpšanos ar pārdošanu un e, atkritumu apsaimniekošanu kampānijām. Tāpat ir noraidīts priekšlikums izmeklēšanas misijai Ebro upes grīvā un tika noraidīts ziņojums par biškopību un noturīgu medus ražošanu. Savukārt, vēl koordinatoru sanāksmē tiks skatīts juridiskā dienesta e, paziņojums par faktu vākšanas e, misiju uzraudzību. Un saistībā ar misiju Galicijā, kad vairāk delegācijas no locekļi nepiekrita, juridiskais dienests mūs aicināja noteikt procedūru, saskaņā ar kuru aprakt, eh, aprakstošā daļa šajā ziņojumā ir jāsagatavo visiem delegācijas locekļiem. Ja nav vienošanās, tad tiek sagatavots teksts, kas ietver visu attiecīgās delegācijas eh, viedokļus. Tālāk par ieteikumiem un secinājumiem. Ja delegācijas locekļi vienojas, tad var pieprasīt balsojumu komitejā eh, ar grozījumu iesniegšanas termiņu. Šajā gadījumā tā kā mums ir jāizsakās par Galicijas ziņojumu, tad mēs esam izlēmuši iekļaut šo aprakstošo daļu un priekšlikumus no delegācijas puses, lai sagatavotu ieteikumus un attiecīgi slēdzienu, kā to ieteiks delegācijas vadītājs. Un balstoties uz šo tekstu, novembra sēdē mēs varēsim skatīt grozījumus, kas pēc tam tiks skatīt nākošajā sēdē decembrī. Lūk, tie ir koordinatoru lēmumi 16. septembra sanāksmē. Un tagad par šī rīta koordinatoru sanāksmi. Ha partecipato l'onorevole Hefner in sostituzione dell'onorevole Oken. Atgādinu, ka Hefner kungs aizvietojot eh, Aukenas kundzi piedalījās un vēl bija daži aizvietotāji. La, il primo punto è stato affrontato su richiesta eh, di alcuni colleghi e riguarda. Par pirmo punktu bija runa par divpadsmit deviņdesmit astoņi lūgumraksta slēgšanu, ko bija iesniedzis Paksas. Šajā sakarā vairāk kolēģi no sociālistiem un FD nobalsoja pār šī lūguma raksta slēgšanu. Tautas partijai bija pretējs viedoklis un goja atturējās. Ņemot vērā to, ka vairākums nobalsoja pār lūgumraksta slēgšanu, tas vairs nevarēs tikt skatīts. Būs nepieciešams jauns lūgumraksts ar jauniem elementiem, lai mūsu komiteja varētu šo gadījumu skatīt vēlreiz. Runājot par dažādu ziņojumu sadalīšanu mūsu komitejai. nesot norādēm no koordinatoriem, mēs neizmantojam dehanta sistēmu. Ir jāpiešķir ziņos par Eiropas pilsonību 2013. gadam un mūsu komitejas gada pārskats vēl aizvien par 2013. gadu. Attiecīgi tiks sagatavot šie ziņojumi, kuri tiks sadalīti pēc dehanta sistēmas Tālāk C un D punkti. Ad, divi atzinumi no mūsu komitejas puses. Pirmais par Eiropadomi, kur ir runa par 2014.20. gada programmu par pilsonību, un otrais attieksies uz pamatiesībām Eiropas Savienībā. Koordinatori vienojās ne, negatavot atzinumu, bet sagatavot rakstisku paziņojumu attiecīgajām kompetentajām komitejām. Pēc uzklausīšanas, kas noritēja 24. septembrī par e, finanšu krīzes ietekmi uz pilsoņiem, mēs izlēmām uzticēt paziņojuma sagatavošana ekonu komitejai, kur strādās pie šī paša jautājuma. Un šī ir vēstule, kura pēc savas būtības atgādinās atzinumu, būs iekļauti at, dažādie elementi, kas ir uh, iegūti uzklausīšanas laikā, un arī kolēģi varēs tos papildināt ar savām pārdomām par krīzes ietekmi E, ar, e, uz pilsoņiem ar īpašām vajadzībām, kuri cieš no krīzes vēl vairāk nekā pārējie. Tālāk par novembra darba kārtību. Kolēģiem izdalītais teksts ir grozīts, pievienojot lūgumu rakstu 8472011, kā to pieprasa kolēģis Valensa. Koordinatora apstiprināja. Tālāk ceturtais punkts. Mūsu komitejas aktivitātes mēs apspriedām pēc dokumenta priekšlikumu, ko iesniedz četri koordinatori, ko iesniedz konkrēti Sala Vrakos, Vertman, Jārs un Bostā kur koordinatori piedāvā grozīt procedūras, lai varētu pātrināt. jautājumu skatīšanu un padarīt mūsu sanāksmes efektīvākas. Šie dokumenti ir apstiprināti ar vairākumu. Vienīgi Kolēģis Hefners bija pret gan pēc formas, gan pēc būtības un lūdza ierakstīt skaidrojumu protokolā. Sekretariāts piedāvāja vairākus būtiskus elementus un uzskatīja, ka šis koordinātoru dokuments ir pozitīvs pasākums un nevis kritika, jo ik viens atzīst tos pūliņus, ko pieliek mūsu sekretārijāts, un es atgādinu sekojošu skaidru šajā sakarā. Kas attiecas uz personāla trūkumu sekretariātā 13. gadā, tikai viena personāla vienība ir nomainīta, otra vienība ir nomainīta uz nepilnu laiku, trešā vienība vēl ir jānomaina. Tālāk ir nācis klāt vēl viens eh, vakants postenis, un ir arī paredzams asistenta postenis. Attiecīgi, mums eh, pilnīgi skaidri pietrūkst darbinieku un tas nav nekāds attaisnojums pilsoņu priekšā, bet tas vismaz dod iespēju mums motivēt kavēšanos atbilžu sniegšanā no sekretariāta puses 500 lūgumrakstē. Ir tulkojami. Un līdz novembrim 275 papildus lūguma raksti tiks iesniegt mūsu komiteja apstiprināšanai. Un tā kā pietrūkst cilvēku resursu, lielais ziņojums skaits, ko mēs esam gatavojuši starp 11 un 12 gadu negatīvi ietekme mūsu darbu lūgumu rakstīšanas ziņā. Visi vēlas pieņemt jaunos noteikums, ko piedāvā koordinatori, bet arī ik viens apņemas darīt, strādāt vislabākajā veidā, lai varētu rēģēt uz pilsoņu prasībām. Vairāk steidzami eh, jautājumi tika pacelt saistībā ar 13. gada lūgumu rakstu 051, ko iesniedz Villijs Meijers ko pieņem vairākums koordinatoru. Otrais steidzamības eh, pieprasījums nāk no kolēģa Iturgājs, kas ir lūgumraksts, kas ir 572.01.3, ko koordinatori nepieņēma un lūdza nosūtīt pieprasījumu pēc papildus informācijas valsts iestādēm, vai varētu lemt pār šī lūguma raksta turpmāko status. Tāpat tika saņemts steidzams jautājums par lūgumu rakstu 1194, eh, 5074 un 1713, visas par šo gadu, ko pieprasīja kolēģi Anģelīli un Palone. par dažādiem jautājumiem runājot. Margarets Aukenes pieprasījums rakstveidā, jo, kā jūs sacīja Aukenes skundze, nebija klāts, jo viņai, viņa cieta negadījumā, viņa lūdza Marakešas līguma ratifikāciju un komiteja šo pieprasījumu izlēma vienbalsīgi apstiprināt. Mēs šo tekstu piedāvājam gan komisijai, gan padomēji. Tālāk. Dažādas informācijas cilvēktiesība apakškomiteja ir lūgusi organizēt semināru par cilvēku ar īpaši, īpašām vajadzībām, tiesībām Un mēs strādāsim pie šī jautājuma nākotnē. Tāpat arī koordinatori lūdza prezidentūrai uzrunāt parlamenta komiteju priekšsēdētājs, lai tiktu pārskatīts mūsu pieprasījuma noraidījums piešķir divas iniciatīvas ziņojums papildus. Tātad prezidentūra iesniegs jaunu e, pieprasījumu Lēnskungam. Informēja, ka saskaņā ar ko septembra koordinatoru sanāksmi izlemto tika sagatavoti jautājumi, kuri tika apspriesti septembrī. Tāpat arī ir pieņemts komitejas e, darba kalendārs 14. gadam Un tas būtu viss. Pagokungs grib izteikties par otro punktu. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Megpróbálok nagyon gyors lenni. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es centīšos izteikties īsi. Saistībā ar šo darba kārtības punktu es vēlos izteikt atsevišķu komentārus. Piemēram, saistībā ar lūguma rakstu 1298 no 2012. gada. Saistībā ar šo lūgumu rakstu šī komiteja savulaik lēma, ka netiek noslēgta šis lūguma raksts, kamēr Slovākijā šī lieta vēl tiek izskatīta un nav nekāds lēmums, un tas arī nav noticis vēl. Un turklāt šeit ir runa par procedūālu kļūdu, jo koordinātori šobrīd ir pieņēmuši lēmumu pretēji savam iepriekšējam lēmumam, respektīvi tagad lemt par šī lūguma raksta slēgšanu. Un, nu, diemžēl, tā ir noticis. Kaut arī vairāki deputāti ir pauduši savu vēlmi atstāt atvērt šo lūgumu rakstu. Turklāt ir arī svarīgi panākt, lai uh, būtu arī noteikumi, jo, cik es saprotu, šobrīd tādu nav, uh, lai koordinātori nevarētu patvaļīgi pieņemt šāds lēmums. Tas ir kopā arī ar uh, principu no romiešu tiesībām. Turklāt es uzskatu, ka tas nav pieņemami, kā mazākums pieņem lēmumu, kas neatbilst vairākumu vēlmēm. Es uzskatu, ka ir nepieciešams vērsties pie parlamenta priekšsarētāji un ģenerālsekretāri, to es arī darīšu, es uzskatu, ka ir notikusi procedūra pārkāpuma, un to mēs nevaram pieļaut. Onorevole Bago, jo capisco il... Bago kungs, es saprotu, ka esat vīlies, un es eh, piekrītu jums, mēs vienmēr vēlamies eh, atbildēt pilsoņiem, kas vērš, vēršas pie mums. Jautājums šajā lūguma rakstā ir ļoti strīdīgs, un par to debats ir bijušas vairākas reizes. Komiteja lūdza koordinators pieņemt lēmumu, jo šis jautājums aktualizējās komitejas sanāksmes laikā, bet koordinatori atlika lēmumu pieņemšanu, vēloties noskaidrot, vai tie jautājumi, kuri tika pausti no deputātiem, kas vēlējās paturēt atklātu šo lietu, vai tiem ir pamats. Nu, un kā jau informēju, lēmums tika pieņemts balstoties uz tiem argumentiem, kas eh, tomēr eh, bija par labu slēgšanai, un tādu argumentu bija vairāk. Nu, un, ja ir jauna informācija, mēs pilnībā neizbeidzam debatas. Vienmēr ir iespēja, ka Eiropas iestādes uzklausīs iedzīvotājs, bet pēc demokrātijas principiem mēs lēmām tā, kā mēs nolēmām šajā brīdī. Un, protams, jūs varat rīkoties, kā jums e, labāk gribas. Bauers kundze, jā, paldies un paldies par atbildes man vēstu. Neskatoties to, ko jūs sacījāt, esmu tomēr neapmierināta, ka koordinātori var lemt savādāk nekā pirms tam tika lēmus komiteja un kas ir ierakstīts sanāksmes protokolā maijā, 27. maijā. Līdz ar to es jums vaicāt, kā tas ir iespējams, ka koordinātori var mainīt komisijas lēmumu, komitejas lēmumu. Vēlos apliecināt jums, ka mēs vērsīsimies komitejā ar jaunu lūgumu rakstu, ja jūs izlemsiet slēgt šo lūgumu rakstu. Jo procedūra, un šeit neiet runa tikai par dubultpilsonības gadījumu, kas ir dalību valstu atbildībā, bet pati procedūra kā tāda rada ļoti nopietnu juridisku nenoteiktību, kas ir pret jebkādām Eiropas pilsēņu tiesībām. Paldies, mēs ārus tālāk. Jā, paldies, priekšsarētāji. Es vēlos eh, pievienoties mums iepriekšēji runātājiem. Esmu pārsteigts. 27. maijā es piedalījos sanāksmē. Pirmā kļūda, ko jūs pieļāvāt, bija tā, ka šo jautājumu koordinātori lēma slēgtā sēdē. Kāpēc? Kāpēc par lūgumu rakstu, ar kuru paredzēts aizstāvēt pilsoņu tiesības, tiek lēmts šādā veidā? Kas tur ir tik slepens? Tas jau bija pirmais kļūdainais lēmums, un es aicinu jūs priekšsēdētāji uh, visus noteikumus un pamatnostādnes ievērot. Iepriekš runājušie kolēģi norādīja arī uz otru kļūdu. Trīs koordinātori septembra sanāksmē FD pārstāja Paškas kungs, kas nemaz nav koordinators, Uz, uz viņu atsaucās kolēģi, kur, ka viņš nemaz nedrīkstēja pildīt šādas pienākums. Kāpēc tiek pieļauts šādas kļūdas? Šeit ir runa par likumu Slovākijas konstitūcijas otrais pants. Kāpēc mēs šādu jautājumu nespējam izskatīt atbilstoši? Tas ir ļoti svarīgs jautājums. kādi pilsoņi, kas eh, vēlas iegūt eh, citas dalību valsts eh, pilsonību, un mēs to neļaujam, tas ir vienkārši nepieņemam. Paldies. Es jau ļoti ātri reaģēju uz jūsu atsūtītajiem e-pastiem. Tomēr pilnējā sanāksmē mēs izlēmām lēmumu pieņemšanu nodot koordinatoriem. Līdz ar to viņiem bija pilnvaras pieņemt šādu lēmumu. Tā kā tur nekas nav pārkāpts. Jūs varat iebilst pret lēmumu, kas tika eh, pieņemts pret šo iznākumu, bet jūs nevarat apgalvot, ka tas notika nelikumīgi. Mums bija jāķers pie balsošanas, jo koordinātoru vidū bija atšķirīgi viedokļi. Bet, nu, protams, es saprotu. Ka, kā jūs jūtaties, un, bet es uzskatu, ka neviena tiesības nav pārkāptas, un arī parlamenta reglaments nav pārkāpts. Ja jums ir kāda ieteikuma attiecībā uz šīs komitejas darba uzlabošanu, es labprāt esmu gatavs tos uzklausīt. Un, ja jūs e, konstatējat kādas kļūdas procedūrā, kur esmu pieļāvusi, dariet man to zināmu. Katrā ziņā ideja ir tāda, ka mēs neatstājam šo lūgumu rakstu atvērtu, gaidot tiesas spriedumu. Bet no otras puses ir slēgta šī lūguma raksta pieņemšana, gaidot jaunus faktus, kas varētu ietekmēt šīs lietas izskatīšanu Eiropas Savienības institūcijās. Tā um, mēs esam rīkojušies arī līdzīgi citās gadījumos iepriekš un skatījušies, kāda ir vairākuma viedoklis komitejā. Tā kā tas ir normāli, ja ir atšķirīgi viedokļi, bet lēmums ir jāpieņem. Tātad, jūsu viedoklis pieņem zināšanai, bet šo, šobrīd varam tad eh, beigt izskatīt priekšsēdētājas paziņojumus. Un vairākums no komitejas atbalsta koordinātoru lēmumu ratificēšanu. Tātad nākamais darba kārtības punkts. Tātad. Īstenībā ir izmaiņas. Ņemot vērā, ka lūguma raksti, kas mums ir iekļaut pēcpusdienas darba kārtībā, eh, ir tāds, kur ir tikai viens pārstāvs fiziski šeit klāt, uh, tad dosim priekšroku tieši tam lūgumrakstam, kur klāt ir ieradies pats pieteicējs. Tad pārējiem pie 660 2011 lūgumraksta Anna Spīrā no Polijas. Tas ir 16. darba kārtība punkts. Un uh, lūksim Spīras kundzi uh, paskaidrot, kāpēc viņa ir vēsusies mūsu komitējums. Vārds ir piecām minūtēm. <clears throat> Szanowni członkowie komisji, szanowni europosłowie. Dāmas un kungi, godātie lūgumrakstu komitejas eh, locekļi, vispirms es vēlos pateikties jums par iespēju uzrunāt jūs šeit šodien manā lūgumrakstā par dzemdībām un tos profilakses apsešanas standartiem. Eh, mans dēls Oskars 24 gadus vecs, eh, viņš ir pilnībā manā aprūpē, viņam ir nepieciešams viņu ģērbt, barot un tiešām šausmīgi noska noskatīties, eh, kā viņš cieš, un es eh, nezinu, kas notiks ar viņu, kad es miršu. Polijā un pārējā Eiropā ir nepieciešams uzlabot standārtus. Es vēlos atgādināt jums jau no paša sākuma 35. pāntu pamatiesību hartā, respektīvi katram ir tiesības eh, preventīvas veselības aprūpas nodrošināšanā, balstoties uz eh, nacionālo likumdošanu, un ir jāpiemēro augsta līmeņa veselības aizsardzība. Mums ir arī jauns ziņojums, kas tika publicēts 13. septembrī, to publicēja UNICEF. Saskaņā ar šo jauno ziņojumu 2012. gadā 6,6 miljonu bērnu mira, tātad vairāk kā 18 tūkstoši bērnu uh, mira katru dienu. Tātad tie ir bērni jaunāk par 5 gadiem, un to varēja novērst ar atsevišķiem pasākumiem, tīpaši attiecinot Uh, uz veselības aprūpu, kas tiek nodrošināta mātei un bērnam pirmajās 24 stundās pēc bērna dzimšana. Ir nepieciešama jauna ieguldījuma, lai stiprinātu veselības aprūpu. Es citēju Pasaules veselības organizācijas ģenerāla direktori Margaretu Čānu. 36 valstu pārstāvi Eiropas kolēģi ginekoloģija arī aicina uz papildu pasākumiem. Ir ļoti liels atšķirības attieci, starp dalību valstīm attiecībā uz šādu veselības aprūpu. Pārsvārdu par manu pieredzi. Esmu pati cietusi no nepilnībām pilnās veselības aprūpas sistēma Polijā. Es meklē, mēģinu panākt taisnību jau kopš 2001. gada. Un līdz pat 2013. gadam, kad uh, man, mans bērns uh, svinēja 14 gadu jubileju, bija spiest imigrēt no Polijas. 2005. gadā pro procedūrās eh, tiesas prāvas tika pieļautas daudz kļūdas, notika lietas vilcināšana, lieciniekam neļāva piedalīties, iesniedzu sūdzību Eiropas cilvēktiesību tiesā. Es nevarēju atļauties eh, apmaksāt eh, advokātu 2007. gadā, mana lieta tika novilcināta un beidzot to izskatīja slēgtā sēdē, un gala lēmums neatspoguļoja visus faktus. Diemžēl neviens nevēlējās palīdzēt. Es eh, pārsūdzēju augstajā palātā šo lietu. No 27 pieteikumiem 24 tika noraidīti. Tas bija arī viss. Mēs zaudējām kopā ar dēlu 14 gadu ilgu cīņu Polijā. Pēdējo astoņu gadu laikā mēs dzīvojām Vācijā, kas padara lietas vēl sarežģītākas un dārgākas. Tiesas prāvas beigās es nevarēju apmaksāt arī advokātu, un e, ex officio advokāts neinformēja mani, nesniedz aktuālo informāciju. Protams, ka ne jau visi rīkojas tieši tā, bet ignorēt šādas lietas ir absolūti nepieņemama. Es vēlos izmantot šo iespēju un aicināt e, Eiropas parlamenta lūgumrakstu komitejas locekļus veicināt pacientu drošību, īstenojot labus kvalitātes eh, natālus eh, standartus. Un tas palīdzēs izvairīties arī no invaliditātes iegūšanas. Vēlos arī prasīt eh, standartu piemērošanu šai medicīnas jomā, lai novērst arī jaundzimušo mirstības līmeni, lai ikvienam būtu vienādas iespējas uz dzīvi un sievietēm arī uzlabot veselību. Prenatāla un neonatālā veselības aprūpe ir ļoti svarīga. Ir nepieciešams sagatavot arī rokas grāmatu, lai visas sievietes zinātu savas tiesības un iespējas. Mēs zinām, ka katras grūtniecības gadījums ir atšķirīgs. Drošība attiecībā uz grūtniecību un dzemdībām, tad tam ir jābūt augstiem standartiem Eiropas Savienība gan attiecībā uz medicīnas aprūpi, gan uz pacientu drošību. Un visbeidzot, attiecībā uz kvalifikāciju veselības aprūpas darbiniekiem, es vēlos aicināt jūs uh, izstrādāt jaunu regulējumu, kas aizsargātu visas grūtnieces un jaundzimušos, lai nodrošinātu, ka mums ir visa Eiropas medicīnas standarti un procedūras. Mēs nevaram pieļaut šādu situāciju, kāda katrs dara, ko vien grib. Tad, kad runa par šādām procedūrām, mums ir jāatmet rutīnas un novecojušas prakses. Ārsts ir tikai cilvēks, un katrs kļūdās. Uh, bet ja kāds atkāpjas no vispārējiem noteikumiem un atbildības, viņiem ir jāsaskaras ar atbildību par šādu rīcību. Eiropas Savienībā netiek reģistrēts kļūdu skaits, kas saistīts ar uh, standartu trūkumu prenatālā aprūpē. Tas pastāv tikai Skandināvijas valstīs. Līdz ar to mēs nezinām, cik daudz uh, jaundzimušo mirst katru, dienu šād, uh, katru gadu šādos, šādu iemeslu dēļ. Nav arī preventīvu pasākumu Dažos gadījumos nav pat labās prakses, kas ļautu mācīties no kļūdām. Priekšlaicīgi dzimuši bērnu aprūpē ir nepieciešams daudz lielāks uh, darba apjoms nekā cela bērna iznēsāšanai. Līdz ar to, protams, ir nepieciešams vairāk līdzekļu, lai nodrošinātu, ka prenatālās veselības aprūpas eh, līmenis tiek uzlabots Eiropā. Mums ir jānodrošina, ka finansējums nonāk pareizajās vietās. Nav pietiekami daudz cilvēku, kas izprot šo specifisko situāciju. Vecākiem jācīnās pašiem, vieniem pašiem. Viņiem bieži vien pat nav skaidrs, kā lietām ir jānotiek. Arī daži ārsti nav ieinteresēti pietiekam palīdzēt, un līdz ar to mirst bērni, mirst jaundzimušie. Mēs šobrīd saskaramies ar demografisko kritumu, līdz ar to uh, Mums ir jānodrošina tas, ka visiem eiropiešiem var būt veselīgi bērni un būtu vienādas iespējas dzīves sākumā. Ir nepieciešams eh, novirzīt struktūra fonds eh, adekvātai izglītībai ārstiem un labāku standartu izstrādai prenatālā veselības aprūpē. Paldies, ka atļāvāt man uzrunāt uz jums klātienē un cerams, ka lēmumu, ko jūs pieņemsiet, nāks par labu mums visiem. Paldies par Eh, šo ļoti interesanto prezentāciju. Vārds eh, komisijai. Paldies. Mēs eh, izprotam šo situāciju, ar kuru jūs mūs iepazīstinājāt. Eiropas Savienība risina jautājumu par prenatālo um, aprūpi saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem un līgumiem. Un jūs arī zināt, eh, ka eh, Eiropas eh, komisijas juridiskā kompetence ir ļoti ierobežota. Un līdz ar to perinatālās aprūpes jomā ir iespējams tikai rekomendācijas. Mēs atbalstām dažādus projektus veselības informācijas jomā, kā piemēram ziņojums par prenatālo aprūpu Eiropā. Ir arī Eurostat iesaistīts. Un es arī cenšos eh, apkopot standārtus saistībā ar eh, datu eh, ievākšanu un apstrādi. Un Eiropas komisija arī atbalsta pasākumus prenatālās aprūpas jomā, lai noteikti labākās prakses piemērus un lai mudinātu dalībvalsts pieņemt tātad standartus, un tā ir arī nacionālā kompetence, tās ir dalībvalsts kompetence, eh, lai finansētu veselības aprūpes sistēmu un eh, veselības aprūpes pakalpojumus. Un vienīgā lieta, kuru var darīt komisija, ir atbalstīt dalībvalstis, atbalstīt eh, ekspertus veselības programmas ietvaros un pētniecības projektu ietvaros. Piemēram, esam nu pat kā pabeiguši šos projektu attiecībā uz pētniecību ar stratēģiju Eiropā, kā arī Riča, kas tika e, izveidots e, attiecībā uz e, pētniecību Eiropas Savienībā un attiecībā uz dažām no tēmām, par kurām jūs runājāt, kā piemēram nepieciešamība investēt veselības aprūpē, tā ir dalībvalsts kompetence, un mēs to nevaram risināt. Eiropas komisija tad var ar struktūra fondu palīdzību izma, tad atbalstīt uh, atbalstīt uh, veiksmīgu uh, veselības aprūpas uh, prakšu piemērus. Mēs arī veicinām augstākā līmeņa drošību, mums arī iniciatīva attiecībā uz drošību, kuru mēs virzām priekš jau vairākus gadus Eiropas Savienības dalībvalstīs, un tagad ar jauno pārobežu direktīvu, kura stāsies spēkā nākamajā nedēļā. Tas ir būs jauns instruments Eiropas Savienībai sastrādāties ar dalībvalstīm, kā arī Eh, dalībvalsts varēs sniegt eh, indikātors. Jūs teicāt, ka tikai dažas valstis ir ziņojušas eh, par medicīniskajām kļūdām. Tā ir, tomēr mēs cenšamies panākt to, lai vairums valstu Eiropas Savienībā pievienotos šai iniciatīvai, lai mēs varētu mācīties no savām kļūdām un lai mēs varētu sniegt drošāku veselības aprūpu visiem Eiropas Savienības pilsoņiem, to skaitā arī bērniem. Attiecībā uz eh, veselības aprūpas profesionāļu apmācību tā atkal ir nacionāla kompetence, bet arī Eiropas eh, komisija atbalsta ar eh, dažādu programmu palīdzību, piemēram, caur Eiropas sociālo fondu. Šīs lietas, tomēr, kurā gadījumā tā ir dalībvalstu kompetence piešķirt šos fondus konkrētajā medicīnas veselības aprūpas nozarē. Un kopumā mēs cenšamies atbalstīt viss iniciatīvas, bet nav iespējams nav iespējams uzrakstīt eh, vienotu eh, tātad, eh, rokas grāmatu drošām dzemdībām, jo tā nav Eiropas Savienības kompetence. Es neesmu droša arī, vai tā ir nacionālo iestāžu kompetence, tāpēc ka dažos valstīs veselības aprūpe ir reģionalizēta. Bet, jebkurā gadījumā, tad mērķis ir drošāk veselības aprūpe visiem. Paldies komisijai. Sāksim uh, debatas. Vārds uh, kolēģim Olesam. Paldies, priekšsēdājas kundze. Ko, mm, pēc tā, ko es dzirdēju no komisijas uh, puses, tas diemžēl nozīmē, ka nav iespējams daudz ko izdarīt, un līdz ar to man ir jautājums. kādas eh, tiesības un eh, pienākums, kādām tiesībām un pienākumiem vajadzētu būt sievietē brīdī, kad eh, viņas bērns piedzimst, es saprotu, ka, protams, visām sievietēm vajadzētu būt vienādām tiesībām un pienākumiem. Arī neatkarīgi no tā, ko notiek dzemdības vai uzprāt, mums ir nepieciešama kāda izglītojoša bukleta vai kāda pētījumi par drošām dzemdībām vai jūs apmierinātu kādas šādas eh, rokas grāmatas? Un kāpēc jūs uzskatāt, eh, kāpēc jūs uzskatāt, eh, ka rezultāti netiek analizēti? Un kāpēc jūs pieņemat šādus secinājumus? Mums ir jābeidz debatas. Bostonā Rokungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājas kundze. Man ir eh, divi jautājumi, jo vienu jau minēja Valēsas kungs pirmās. Tātad, kā ir iespējams definēt to, eh, ko jūs, eh, sakā, ko jūs definējāt kā vadlīnijas, tādu kā uh, rokas grāmatu vai standārtus, kuriem ir jābūt uh, pilnīgi vienādiem visā valstī un visā Eiropas Savienībā. Jo tas ir pretrunā ar katras dalībās eh, praksi. Eh, runa ir lielākoties par medicīniskiem standartiem, nevis par izglītojošiem. Un kā būtu iespējams eh, izveidot juridiskās normas, lai to visu īstenotu? Es pats nāku no ļoti tradicionālas valsts, tomēr es zinu, ka tad ir jābūt tiesībām un pienākumiem, kā var definēt šīs tiesības un kā var noteikt pienākums. Uh, un kurš gal galā būs tas, kurš īstenos šos pienākumus, kad būs kāda kļūda, un otrs jautājums savukārt attiecās uz jūsu viedokli par to, ka dažās valībās, teiksim, analīžu un kādu novērtējumu attiecībā uz šo Helsibors Un kāpēc eh, tas, eh, zinot, eh, ka tātad veselības aprūpe ir subsidaritātes princips, tur tiek piemērots, kāpēc tiek pieņemta Eiropas Savienības standārti, kas ir pretrunā ar līgumiem? Pretrunā ar mūsu Eiropas Savienības līgumiem. Un beigās es vēl ko piebildīšu. Tas ir arī personīgās atbildības jautājums. Eh, tas ir arī visus ģimenes eh, pleciem šī atbildība uz mātes un tēva pleciem. Nevienmēr eh, mātes un tēva pleciem, bet viens vecāks ir vienmēr kādā veidā ir iespējams pārnes šo personīgo atbildību uz kādas abstraktas tālas institūcijas pleciem, vai jūs prāt, tas kādreiz tā vispār ir darbojies Eiropā? Uh, Vai kāds Briselē eh, var uh, izlēmt, kas ir drošas zemdības? Kādi šie standārti nav, ir tikuši pareizi īstenoti? Un arī saistībā ar um, pārkāpuma procedūrām, ja kā dalībvalsts uh, regulāri pieļauj kļūdu šādu standārtu īstenošanā. Paldies! Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu. Paldies. Mani priekšseči ir e, uzdevuši daudz jautājums. E, jūs esat šeit ieradusies, tāpēc, ka jūs jutāties e, bezspēcīga. Un tā ir tāda sajūta, ar kur bieži vien lūgumrakstu iesniedzēji šeit ierodas, jo viņi ir izsmēluši pilnīgi visus līdzekļus, kādi ir viņu rīcībā nacionālā līmenī. Uh, un tāpēc eh, arī viņi ierodas šeit, eh, pie mums Eiropas līmenī. Un tāpēc arī vēlētos eh, noskaidrot vienu lietu. Vai jūs tiešām esat izsmēlusi pilnīgi visas nacionālās iespējas, kādas ir jūsu rīcībā? Kāpēc jūs esat šeit ieradusies? Vai tas ir tāpēc, ka Tātad pilnīgi uh, visi instrumenti, kas ir polijā, tie ir izrādījušies uh, mm, bezjēdzīgi, jo Eiropas Savienība šeit tiešām neko daudz nevar izdarīt. Eh, eh, tas eh, viss ir nacionālās veselības aprūpas sistēmas kompetencē, bet no otras puses. Sociālās iniciatīvas, zemākā līmeņa iniciatīvas, vai ar tām mm, nepietiek, vai tās nav efektīvas, vai tās nepalīdz sievietēm? Jo tās E, tomēr pastāv. E, no jūsu lūgumraksta radās tāds iespējas, e, ka tas ir aicinājums ārstēt, ārstēt sievietes, kuras ir stāvoklī labāk. Paldies, ir tikuši uzdoti daudzi jautājumi lūgumraksta iesniedzējai. Tāpēc es eh, lūšu līguma rakstiesniedzēju atbildēt, ja viņa vēlas atbildēt. Eh, protams, es eh, centīšos pēc iespējas labāk atbildēt, kā jūs to zināt tad šajā gadā. Eiropas organizācija mm, tātad, eh, kurā, kur par, ir piemēros standarti attiecībā uz eh, dzemdībām, tad viņi, tātad viņi ir pielāgojis standārts, līdz ar to mums ir zināms standārtu kopums, eh, kurš mums norāda, kurā virzienā doties. Un šis standārts pastāv tomēr. Tas ir arī katras dalībvalsts kompetencē, tad noteikti, kuri konkrētie standarti tiks īstenoti, jo ir bagātas, bagātas valsts un ir nabadzīgāks valsts. Un e, pēdējos gadus dzīvoju Vācijā, un e, veselības aprūpe Vācijā ir pilnīgi citādāk nekā Polijā. Bet, e, protams, ka vairākas kļūdas bija, bija tieši sistēmiskas kļūdas, un, lai mainītu sistēmu, ir nepieciešams laiks, es tam varu pilnībā piekrist. Un, zināmā mērā, esmu arī šīs eh, sistēmas eh, upurs. Es tikai eh, vēlētos garantēt to, ka nevienam citam Eiropas Savienības pilsonim nevajadzētu tad, tad, mm, dzīvot ar šādu traumas apziņu 14 gadus tikai tāpēc, ka viņi ir bijuši nepareizā sistēmā. Un tāpēc es jūs aicinu, es ar jums runāju kā māte. Tāpēc, ka patiesībā, kad es skatos apkārt, man dažkārt ir tāda sajūta, ka tikai vecāki vēlas rīkoties šādās situācijās Bet, protams, äh, kā tad, tad ähm, mātes un bērni, kur ir miruši, viņi neko nevar äh, tad, izdarīt, vai arī, piemēram, mātes, äh, kuras dienu un nakti rūpējušas par saviem slimajiem bērniem, arī viņi šeit nevar ierasties. Vēlētos vienkārši garantēt to, ka Eiropas Savienība tomēr rīkotos saistībā ar šo standārtu kopumu, kuru es minēju, šis standārtu kopums. Uh, šis eh, jaunais eh, ja, labas eh, kvalitātes standārtu kopums. Mēs nevaram atļauties tērēt mūsu nodokļu maksātāju naudu, lai finansētu mūsu bērnu nāvis. Es domāju, ka mums vajadzētu garantēt to, ka nauda aizplūst pareizajā virzienā, lai mēs varētu cīnīties ar zīdaiņu mirstību. Un es jau arī teicu to, ka sievietes kurām ir grūtniecība, viņām vajadzētu eh, zināt, kādas ir eh, viņu tiesības un, un viņu pienākumi. Es esmu eh, arī jums runājis par šo rokas grāmatu grūtniecēm. 50% no grūtniecībām Eiropā ir neplānotas. Līdz ar to fakts ir tāds, ka ļoti bieži sieviete nemaz nezina, kādus standārtus piemērot vai kāda veida uh, testa pārbaudas ir jāveic. Uh, Eh, protams, eh, ka ir nabadzīgākas eh, valstis, un, kuras arī tiek taupīta nauda, piemēram, Polija joprojām ļoti atpaliek no šī ideālā modeļa, un joprojām ir nepieciešams laiks Tātad, eh, eh, ja sieviete vēlas eh, doties pie ārsta, viņai ir jādodas pie privāta ārsta, un nevienmēr viņa to var atļauties. Varbūt mums vajadzētu publicēt šādu rokas grāmatu attiecībā uz veselīgu grūtniecību par to, kādi testi ir obligāti, kādas ir tiesības un kādi ir pienākumi, kad sieviete dodas uz slimnīcu, uz demdību nāmu. Un es šeit runāju balstoties savu pieredzi ir tik daudz labu ārstu Bet ir jāatver arī tas, ka eh, ārsti eh, stra eh, strādā ļoti daudz, un arī viņi var nogurt kā jebkurš no mums. Un dažkārt, ja jūs strādājat pārāk ilgi, tā arī notiek. Nē, piemēram, dzemdību zāles aprīkojums, kādam tam vajadzētu būt. Ja, piemēram, sieviete tiek uzņemta šajā dzemdību namā, Eh, cik eh, daudzas stundas konkrētā sieviete var atrasties viena eh, šajā dzemdību nabā, un viņu tad, tad neapraug ārsts, es veselu dienu gaidīju, lai, daktā, lai ārsts pie manis ierastos. Un no otras puses grūtniecības atbildība, piemēram, es izdarīju pilnīgi visu, kas man bija jādara, es devos pie ginekologa, es veicu visas pārbaudes, un manuprāt, Eiropas parlamentam vajadzētu Um, vēlreiz pārbaudīt, uh, tātad, uh, kur aizplūst nauda, vai šī nauda tiek uh, pareizi tērēta. Un, un šī tā e, Eiropas ginekologa padome, kāpēc tā ir tērējusi tik ilgu laiku uh, Uh, lai noteiktu šos standārtus, un tagad uh, tie arī vairs netiks uh, īstenoti. Es domāju, ka vajadzētu garantēt to, ka šie standārti tiek īstenoti. Protams, ka es ar jums runāju kā ar māti, tomēr lēmums ir jūsu ziņā, jo prenatālā aprūpe Eiropā ir ārkārtīgi svarīga. Jo ļoti daudz bērnu arī piedzimst pirms noteiktā laika, un tas ir milzīgs risks visai Eiropai, kurš par viņiem rūpēsies vēlāk, kad, piemēram, viņiem būs veselības problēmas. Uh, Neviens nav cits nāc izteikties. Balsoties uh, uz uh, procedūru, tātad um, jūs uh, vēlties, lai lūgumraksts paliek atvērts? Bastināra kungs. Prusēs kundze, varbūt eh, būtu prātīgi nodot eh, šo lūgumrakstu veselības eh, komitejai, lai arī viņi to novērtētu. Un varbūt tad būtu svarīgi iepazīties ar viņu viedokli, vai mēs šeit varam kaut ko uh, izdarīt, jo šī traģēdija, protams, ir reāla un problēmas, kuras cilvēki pieredz, ir reālas. Un tas viss ir ļoti nopietni kā arī tātad neveiksmīga prakse, vajadzētu pareizi noteikt nepareizu praksi. Viņa tā Eiropas valodā, lai eh, novērstu kļūdas nākotnē, lai novērstu traģēdijas, par kurām lūgumraksts iesniedzēja um, eh, mums pasāstīja. Tas ir kaut kas tāds, ko mēs varam iesākt. Es domāju, ka to vajadzētu tiešām pārvirzīt eh, veselības komitejai. Laiskungs, eh, man patika eh, jūs ierosinājums Bolsonaro kungs. Es domāju, vai mēs to varam arī tā izsanot, vai ir iespējams eh, pārvirzīt šo lūgumu rakstu citai komitejai un lūgt viņu atzinumu. Ja tā ir, tad es pilnībā piekrītu Bolsonaro kunga viedoklim, ka mums vajadzētu lūgt veselības komitejas atzinumu. Es, protams, jums piekrītu. Būs tiešām noderīgi. Tātad kompetentās, iegūt kompetentās komitejas viedokli. Uh, Un e, tas, ko teica Bosnāro kungs, e, tur arī vēl viena cita iespēja. Jo 168. pāntā, jo 75. E, punktā, tur ir noteikts ceļš, kā ir iespējams rīkoties, kā tieši parlaments var rīkoties, kā slēgt vienošanos ar padomi un arī ar ekonomisko un sociālo lietu komiteju, kā arī ar reģionu komiteju. Kā ir iespējams eh, noteikt eh, ceļu, lai noteiktu, lai garantētu šo te eh, mērķi? Tātad, lai būtu nodrošināts augsts veselības aprūpas līmenis arī šajos īpašajos gadījumos, manuprāt, to varētu arī noteikt kā īpašu gadījumu, tāpēc, ka skaitļi, par kuriem jūs runājāt, tiešām ir ļoti satraucoši skaitļi. Un es domāju, ka Tādā veidā mēs arī gud, ņemsim vērā mūsu um, līgumu kā, kā komisija un kā, kā komiteja un kā parlaments. jo mums ir, protams, jāaicina uh, ievērot, uh, izsanot šo, šo te uh, līguma normu par tiesībām uz dzīvību, vienlaicīgi ar uh, debatēm, kuras uh, risinās šajā parlamentā. Un vajadzētu arī eh, tātad eh, lūgt eh, lielākus, lielākas garantijas arī saistībā ar grūtniecības pārtraukšanu. Un ja ir jārunā arī par pamatiesību aizsardzību. Tās ir svarīgas tēmas. Un to visu vajadzētu atbalstīt ar Eiropas fondu palīdzību. Uh, Es domāju, ka varētu būt tiešām eh, noderīgi eh, šajā ziņā rīkoties, un um, tāpēc arī vajadzētu eh, vērsties pie nacionālām iestādēm, varētu nosūtīt kādu vēstuli viņiem, lūdzot kādu apstiprinājumu, kādu apstiprinājumu šiem datiem, kurus mēs uzklausījām no lūguma rakstiesniedzējas tā lai mēs eh, varētu arī eh, balstīties uz objektīviem eh, datiem, kuri nenāk no vienas puses, bet kas nāk arī no Polijas nacionālās valdības. Un tāpēc es pilnīgi noteikti pārvirzīšu šo jautājumu arī veselības komitejai, lai uh, noskaidrotāji viņi uzskata, ka šī ir tāda tēma, kuru mēs varam risināt. Un es arī uh, veikšu pētījumu. Tātad. Uh, tātad balsoties uz 168. Eh, pantu mūsu līgumā, un es arī eh, aizsūtīšu vēstuli polijas valdībai, eh, lūdzot apstiprinājumu tam, ko mēs šodien dzirdējām. Ja jūs tam piekrītat, tad šī te, šis te lūgumraksts paliek atvērts, un, un, un tie bija mūsu komitejas, tas bija mūsu komitejas norādes turpmākam darbam. Paldies lūgumraksta iesniedzējai. Un tagad ķeramies pie nākamā lūgumraksta. Iepie, eh, iepriekšējās, pareizāk sakot, jo mēs eh, savienojām mm, darbkārtības punktus. Tātad, eh, tātad lūgumraksts numur 1454 no 2012. gada, ko iesniedz apvienotās karalistes valstspiedarīgais Viljams Sanders par iespējamu diskrimināciju attiecībā uz Anglijas un studiju maksu Skotijā. Lūgumraksts iesniedzējs nav klātsošs, tāpēc reizi došu vārdu Antonijam Marko komisijas pārstāvim. Thank you. Um, Paldies! Problēma ar šo rogu un rakstu ir tāda, ka angļu studenti tiek diskriminēti, jo Skotijas universitāte tiem prasa augstāku maksu nekā Skotijas vai citiem Eiropas studentiem. Komisija grib norādīt, ka šī ir iekšēja rakstura situācija, ņemot to, ka studenti, visi vai tie būtu Skotijas, Velsas vai īru, ir britu studenti. Un šeit nepastāv saiknes ar Eiropas Savienības likumu un attiecīgi jautājums ir skatāms valsts līmenī. Komisija norāda, ka šajā gadījumā kom, ir kompetentas apvienotās karalistas tiesas. Vai kolēģi grib izteikties? Jā, Arkungs. Papildus jautājums īs. Es, protams, uzskatu, ka komisijas atbild noteikti ir pareizi, bet es domāju, tas neatbilst tam, kā uz to skatās Eiropas Unības pilsoņi, jo mēs visu laiku runājam par Eiropas Savienības pilsonību un priecājamies, kad Eiropas iedzīvotāji iz, izstrādā tādu uh, Eiropas sajūta. Nu, manai izpratnē neatbilstu tas, vai universitāte vienalga, kur Eiropā tā atrodas, teiktu, tie, kas tur dzīvo, maksā mazāk nu, nekā tie, kas citur dzīvo. Un vai tiešām šeit nav diskriminācijas, gribu precizēt, ka tiek šķiroti cilvēki, nu, kā lai saka, savējie un svešie, tā teikt. No Eiropas Savienībā tā nevajadzētu būt, ja es pareizi sapratu situāciju. Vai šādā gadījumā vismaz dalība valsts e, nav spiesta pamatot šādu atšķirīgu pieeju? Tāds būtu jautājums, ko es vēlētos vēlreiz uzdot. Nu, man iekšējā sajūta ir tāda, ka jo mums arī attiecībā uz uh, auto maģistrāta nodokļa vai nu visiem vai nevienam uh, jāmaksā, nu tad eh, tiešām, ka jā, mans jautājums par studiju maksu. Vai mēs tiešām neesam savā ziņā atbildīgi par to, un šeit tomēr varbūt ir tomēr diskriminācija eh, pēc izcelsmes. Varbūt es kaut ko ne tā, ne tā sapratu, jo es biju mazliet novērsies uz brīdi. Thank you for this question. Um, Actually... Paldies par uzdoto jautājumu komisiju. Norāda, ka tā ir diskriminācija starp vietējiem studentiem, bet nevis uz pavalstniecības pamata, jo visi minētie skotu īru, velsas un tā tālāk ir britu studenti. Un to sauc par apvērsto diskrimināciju akadēmiskajās aprindās. Līdz pašreizajā situācijā mēs nevaram to skatīt kā piekritīgu Eiropas likumdošanai. Bet gribu norādīt, ka šie pilsoņi var vēsti, vērsties Nacionālajā tiesā un pieprasīt gandarījumu. Paldies! Fernandes nākošais. Ira Zabalbitia. Bueno, es un tema, un tema complejo. A mí me tocó vivirlo de cerca, tengo un hijo estudiando en Inglaterra. Eh, man bija līdzīgs gadījums ar dēlu, man dēlu, kas mācījās eh, universitātē, Un tad, kad tā sāka mācīties um, Brītu universitātē, kur ir um, vienotā matrikulu sistēma, un kad divām atšķirīgām valstībām ir kompetences. Universitātes jomā Skotu un Londonas valdība, un Londonas valdība izlēma trīskārtot, trīskāršot eh, matrikulas izmaksas. Kas notiek? Notiek Britu studentu invāziju Skotu universitātēs, kur eh, matrikula maksā trīsreiz lētāk. Kādus mehānismus var noteikt Skotu valdību, kur uzskat, ka celt mācību maksu nav laba politika, lai veicinātu universitāšu attīstību savā nācijā, kāds Londonas valdība ir izlēmusi šīs cenas pacelta. Jānorāda, ka, ja Skotija būtu neatkarīga valsts, tāda problēmu nebūtu. Jo, bet, šeit viņi nav ne, ne, ne vācieši, ne maltieši, tie ir skoti apvienotajā karalīstē, bet. Šajā gadījumā vajadzētu noteikt vienotu maksu Velsā, Anglijā. Es saprotu situāciju, kas ir sarežģīta, un nevar pieprasīt arī komisijai risinājumu, jo Acīm redzami, ir runa par diskrimināciju. Es negribu izteikties par jautājumu pēc būtības, bet šeit ir runa par iekšēju lietu kādā teritorijā. Un šeit mēs saskaramies ar komisijas iniciatīvu robežām. Mēs saprotam, ka pastāv robežas. Bet tik tiešām šī problēma pastāv atsevišķiem Eiropas pilsoņiem, jo viņu tiesības uz mobilitāti zināmā mērā tiek kavētas, bet tiesības uz mobilitāti ir vienas no pamata tiesībām Eiropas Savienībā. Pastāv liela atšķirība starp mācību maksām. Dažādās teritorijās un tas apgrūtina mobilitāti. Komisija var sacīt, jā, bet britu studenti var doties uz citām Eiropas valstīm. Tomēr tas ir ierobežojums. Es apzinos, ka mans priekšlikums e, varbūt nav pilnībā apmierinošs, taču piedāvāju kolēģiem prasīt no nacionālajām lēmējiestādēm vērsties kompetentajās ministrijās, kas ir atbildīgas par universitātēm, lai saņemtu skaidrojumu par šo likumdošanas attieksmi, kas uh, apliecina ierobežojumus vienas un, un tās pašas valsts iekšienē. Ir dažādi līmeņi starp uh, Eh, institūcijām, un mēs nevaram šeit iejaukties, jo neesam pēc būtības kompetenti. Mēs nevaram skatīt lietu pēc būtības šajā iekšējā kādā dalībvalstī lietā. Es negribu uh, runāt par uh, vērsties pret mobilitāti, bet mans dēls maksā vairāk trīsreiz nekā savā valstī. Un tā ir veca Britu sistēma. Problēma nav tīri Skotijas vai Anglijas uh, problēma. Turklāt arī Spānijas universitātēs ir dažādas eh, matrikulas izmaksas. Un ja mēs tik tiešām vēlamies pastāvs, lai pastāvētu studentu mobilitāti, tad ir jānosaka mācību maksas vienāds Eiropā. Līdzīgi kā uh, degvielas litrs, bet pagaidām mēs esam tukšās runās. Jā. Jārkungs, jā, Es uzskatu, ka maksas, studiju maksas aprēķinos, ko valstis un universitātes prasa, nu tur mums nav jāiejaucās. Tā ir konkurences cīņa, tur ir runa par tēlu un kā tas ir kopā ar maksām. Nu, tur ir tā, kā ir, tā es teiktu. Ar zemu studijas eh, maksu apjomu var piesaistīt. Eh, elitārs universitātes savukārt eh, varbūt nosaka augstāks. Bet nevar būt tā, ka ir noteikts studiju maksas, un tur pateic, ka studijas eh, maksā Skotijas eh, studentam eh, ir tāda maksa, Vācijas tāda, bet ja kāds, tam, kāds nāk no Anglijas, tad viņam ir jāmaksā uzreiz daudz vairāk. Nu, tur, ir, tur tas nav pareizi. Un tik tiešām komisijai vajadzētu izmantot informācijas kanāls, lai pieprasītu papildus informāciju, bet vai uh, apvienotā karalistē ir savs ombuds, vai viņiem ir uh, kaut kas līdzīgs lūgumrakstu komitejai, kur varētu vērsties un pateikt, uh, godātie Briti, jums tur ir problēma, iedomājiet, iedomājiet Vācijā. Mēs pateiktu, ka, piemēram, bavāriešiem jāmaksā vairāk nekā citiem. Nu, mums tur ir īpaši attiecības, protams, ar bavāriešiem, bet es ieteiktu, ka mums ir jāsūta iestādēji, kam, eh, kas būtu atbildīga, jo tā ir iekšējā lieta vienā dalību valstī. Un katrā ziņā diskriminācija tā ir, un tas tā īsti palikt nevar. To es vēlējos pateikt. Grazie, kolēģi. Misa, chiaramente. Paldies, kolēģi. Mans priekšlikums negūst vairākumu atbalstu, izskatās tādējādi varētu uzrunāt kompetentās nacionālās lēmēja iestādes, vai tā būtu ekvivalenti līguma rakstu komiteja vai ombuds apvienotajā karalistē. Bet mēs esam pabeiguši šo punktu skatīt, kas ir 14. pāriem pie 15. punkta, ko iesniedzis Maikls Keins, britu pilsonis pār medicīnisko apdrošināšanu Francijā un lūgumraksts 1218, ko ir iesniedzis eh, Britu pilsonis Pēters eh, Džordževičs par medicīnisko apdrošināšanu Francijā. Iesniedzēji nav klāta, dodu vārdu uzreiz Elsai Vertungenai. Thank you very, uh, very much. This is already a very... Jā, paldies. Šī jau ir sen iesniegts uh, lūguma raksts. Tas viss sākās 2007. gadā. Mēs saņēmām vairākas sūdzības no personām, kas neveic saimniecisko darbību, nav ekonomiski aktīvs uh, darbību, dzīvo Francijā un vēlas saņemt ap, apdrošināšanu, veselības apdrošināšanu Francijā. Mēs sākam pārkāpumu procedūru pret Franciju, jo uzskatījām, vismaz nu, komisija uzskatīja, ka šī likumdošana ir pretēja Eiropas Savienības tiesību aktiem. Mums ir vairāk kārt bijuši tikšanās ar Francijas iestādēm, un 2011. gadā viņi piekrita grozīt likumdošanu, lai uh, mainītu šīs normas, mēs uh, iepazināmies ar šo normu, nepiekritām daļai no tās un turpinājām pārkāpumu procedūru. Tikmēr esam saņēmuši vairākas papildus sūdzības. Pēc tikšanās ar uh, Francijas pārstāvjiem viņi ir piekrituši izveidot uh, vispārīgu centrālu uh, piekļuvas punktu tiem eh, ārzemniekiem, kam ir grūtības piekļūt šim CMU, var vērsties šajā centrālajā punktā, kas izskata šādas lietas eh, individuāli. Šis centrālais punkts tika izveidots eh, šogad, jūnijā, un dzirdējām, ka atsevišķas lietas ir atrisināts, bet citas nē. Komisijas nostāja tāda, ka šī pārkāpuma procedūra šobrīd ir apturēta līdz brīdim, kad mēs konstatēsim, kamēr visas, eh, kad visas lietas ir atrisinātas un eh, visas sūdzības ir atrisināts. Paldies, nezinu, vai kāds grib izteikties par šo tēmu, bet tā kā komisija norādīja, ka tiek pieprasīta papildus informācija un, kā paziņojumā eh, ir norādīts Francijas valdībai, ka dialogs turpinās. Tomēr eh, tāpēc mēs gaidīsim, kas tak tiek eh, paziņots, lai mēs varētu lemt par šī lūguma raksta turpināšanu vai slēgšanu. Un Tagad mēs varam pāriet pie 17. punkta, kas ir lūguma raksts, ko iesniedza e, Polijas valsts piedarīgie par iespēju trūkumu Polijā pārsūtīt tiesu un ārpustiesas dokumentus izsniegšanai pie pastu elektroniskiem. Un otrais Eh, lūguma raksts, ko iesniedz valsts piedarīgā Henrika Glenarī no Polijas par tiesībām veikt tiesu un ārpus tiesas dokumentu izsniegšanu. No komisijas izteiksies Lūkrākundze. Eh, Paldies, priekšsarētāji. Tik tiešām šie divi lūguma raksti piesaistīja komisijas uzmanību nepareizai. Uh, regulas 1393 no 2007. gada par tiesisku, tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu un par iespējamiem pārkāpumiem 18. pāntam eh, līgumu par Eiropas Savienības darbību un šādu pārkāpumu veikus Polija. Šeit tiešām ir runa par diviem pāntiem. Uh, Eiropa, eh, Polijas eh, civil procesa likumā, kurus mēs esam analizējuši. Pirmais no tiem uzliek par pienākumu pusēm civil procesā vai komerc strīdā, kas dzīvo citā dalību valstī, vai nu nozīmēt juridisko pārstāvi dokumentu piegādai Polijai. Ja tāds netiek nozīmēts, tad dokumenti, kas adresēti šai pusei, ti uzglabāti tiesā un izsniegti personīgi šai pusē, kad tā ierodas. Otra lieta saistīta ar, ar par Polijas civilu procesu kodeksu, kas paredz, ka dokumentu izsniegšanas datums ir datums, kad tas tiek izsniegts tiesai vai uh, polijas pasta operatoram. Attiecībā uz pirmo jautājumu - pienākumu nozīmēt juridisko pārstāvi vai pilnvaroto polijā. Šo jautājumu izskatīja kopiena tiesa pavisam nesen lietā Alder, 325 2011 un spriedums tika pasludināts 12. gada septembrī. Kopienas tiesa konstatēja, ka ja dokumentu saņēmējs dzīvo citā dalību valstī, tad tiesas dokumentu izsniegšana ir jāveic saskaņā ar prasībām kas eh, eh, aprakstītas dokumentu izsniegšanas direktīvā. Līdz ar to sistēma, kurā tiek prasīts noteikt pārstāvi tiesas dokumentu izsniegšanai, tām pusēm, kas dzīvo citā dalība valstī, neatbilst regulai. Attiecībā uz otru jautājumu komisija uzskata, ka pienākums izsniegt uh, tikai polijas publiskajam pastopēratoram ir pret 18. pāntu, jo tas dod priekšrocību polijas eh, pasta operatoram, kas eh, rada diskrimināciju pēc nacionalitātes. Līdz ar to komisija pārunāju šīs, eh, šo situāciju ar polijas varas iestādēm 2011. gadā un beidzot 2013. gadā eh, polijas iestādes mūs informēja, ka abi panti civil procesa kodeksā ir tikuši mainīti par labu tam, ko vēlējās komisija, un tikuši publicēti Polijas oficiālajā vēstnesī 2013. gada 2. augustā. Līdz ar to civilprocesiem Polijā vairs nav obligāti val, pusēji, kas dzīvo ārpus Polijas, citā dalībvalstī, nozīmēt pārstāvi dokumentu saņemšanai. Attiecībā uz otru lietu vairs neiet runa par polijas pasta operatoru, bet jebkuru universālu pasta servisu e, pakalpojumu operatoru jebkurā dalību valstī. Šādai civil procesa kodeksa grozījums ir panākuši to, ka šobrīd ir nodrošināta atbilstība ES tiesību aktiem, komisija slēdza pārkāpumu procedūru un tāpēc komisija uzskata, ka jautājums ir atrisināts. Paldies! Paldies, vai kāds gribētu izteikties par šo tēmu? Jā, Arkungs. Jā, Bas jautājums. Jūs sakat, ka jautājums ir atrisināts vai tas eh, par lūgumu rakstu iesniedzējiem palīdzējis kaut kā, jeb tur ir tomēr īstenošanas problēmas vēl? No sé si ha entendido. Es nezinu, vai jūs sapratāt jautājumu. Eh, Jā, kungs. Es vēlreiz pārformulēšu. Komisija sacīja, ka Pamatā problēma tika konstatēta un ir novērsta. Nu, varētu teikt, ka teorētiski tā tas ir. Jautājums, vai problēma ir atrisināta konkrētajiem lūgumrakstiesniedzējiem. Vai viņi saņem šos dokumentus elektroniski vai nē? Jo, ko es ar to domāju? Ja problēma ir atrisināta arī konkrētajiem lūgumrakstiesniedzējiem, tad mēs varam slēgt šo lietu, bet tā būtu izgāšanās, ja mēs sakam, ka viss kārtībā, un tad viņi saka paldies par informāciju, bet man nekas dzīvē nav mainījies. Un to es gribēju noskaidrot no komisijas. Vienu mirklī. Došu vārdu komisijai, bet arī es, Jārkungs, sapratu kāpēc komisijas pieprasījuma polijas valdībai tika problēma identificēta, kas atrisina daļu no šīs problēmas, un tāpēc tas varbūt komisija varētu eh, mazliet paskaidrot Jārkunga uzdoto jautājumu. Eh, well, in the opinion of the commission. Komisija uzskata, ka lūgumu rakstu var slēgt, jo nav nekādu citu īstenošanas pasākumu. Divas normas civil procesa kodeksā Polijā, kas bija pretrunā Eiropas Savienības tiesību aktiem, ir tikušas grozītas. Uh, un publicētas oficiālajā vēstnesī šī gada augustā. Līdz ar to mēs uzskatām, ka problēma ir atrisināta. Muy bien. Pues si, si está... Tātad. Ja tas ir komisijas atbildēts interpretēts, tad šo lūgumu rakstu varam slēgt. Un pēdējais darba kārtības punkts, kas ir 18. lūgumraksts, ko ir iesniedzis uh, Vācijas valsts piedarījies Ervins Mihelers par viņa Itālijas pensiju un Itālijas pensiju aģentūru. Vārds eh, komisija. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Šajā gadījumā pensijas izmaksas pārtraukšana nevar tikt balstīt uz Eiropas likumdošanu, kas paredz invaliditātes maksājumu nepārtrauktību no vienas dalībvalsts arī gadījumos, ja invaliditātes pensija e, no citas valsts tiek pārveidota vecumpensijā. Tomēr, ņemot vērā lūgumu rakstu, ir Eh, tas ir ar nepietiekamiem eh, elementiem, un mēs mūsu prāts vajadzētu lūgumraksta iesniedzējam meklēt risinājumu nacionālajā līmenī, nu, sniedzot savu Itālijas pensijas apdrošināšanas numuru, lai varētu vieglāk identificēt viņa dosjē. Paldies! Jautājums! ir par to, ka lūgumraksta iesniedzējs griezās pie palīdzības pie mums, un mēs viņu nosūtām atpakaļ pie Itālijas e, varas lēbēģiestādēm. Komisija vai nevarat piedāvāt nekādu formulējumu ieteikšanai šim pilsonim, pa kur, e, kur vērsties? Mēs No komisijas gribētu piedāvāt viņam vērsties solvit, jo balstoties uz um, lūgumrakstu komitējās saņemto informāciju mēs nevaram noteikt, vai ir pārkāpts Eiropas līgums. Un mēs varam vērsties, mēs varam ieteikt iesniedzējiem vai nu vērsties Solvit vai Nacionālā likumdošana. Pēter, jā, es arī ierosinu par to informēt iesniedzēju, bet ir divas problēmas. Tas, ka mēs norādām, ka viņam jāgriežas pie Solvit, nu, mēs jau varētu viņu arī informēt par to, ka uh, pamatojoties uz viņu informāciju, mēs nespējam novērtēt, vai Eiropas e, tiesības ir pārkāptas vai nē. Līdz ar to es, e, protams, piekristu aicināt sniegt papildus informāciju, bet pagaidām vajadzētu atstāt e, lūgumu rakstu atvērtu. Jo es domāju, ka pamat problēma šeit ir tas, ka INPS nekomunicē ar šo cilvēku. Tā jau ir tomēr nepieklājīga rīcība. Un cilvēks pēkšņi nesaprot, kāpēc viņš vairs nesaņem pensiju. Es tāpēc atstāju lūgumu rakstu atvērtu un informētu viņu pirmkārt par to, lūdzu griezieties pie INPS, un ja ir vēl kāda papildu informācija, kas apliecina, ka ir pārkāpts Eiropas Savienības tiesības, tad lūdzu dari mums to zināmu. T es domāju, tas arī būtu tas, kā komisija to vēlējās, varbūt es kaut ko pārpratu, nezinu. Eh, Katrā ziņā gribētu vēl tev sacītājam piebilst, ka mēs varam aģentūrai uzrakstīt, ka mēs esam saskārušies ar šo problēmu, bet ja neiebilstat, mēs varētu uzrakstīt šai aģentūrai, izskaidrot problēmu kura tad mums sniegtu savu skaidrojumu šajā jautājumā, un, protams, arī mēs eh, turpināt sekot šim jautājumam. Ļoti labi tā kā darba kārtībā A sadaļā punktu nav. Un B sadaļā ir lūgumraksti, kuru uh, izskatīšana ierosināts izbeigt, tad varētu informēt eh, par pabeigtiem darbiem, un ja vairāk nekā nav, tad mēs varam sēdi beigt. Man tika ziņots, jo ir četri temati, četri lūguma raksti no zaļajiem, kuri grib tās atstāt atvērtas, tie ir 36 iesniedzis Garces Iturgai, tālāk Maconi, tālāk Bolāna un Golnič iesniegtie lūguma raksti. Vai vēl kāds grib? Man tiek norādīti vēl vairāki. Nē, Ždanoka ir lūgumraksts, kas varētu būt interesants ziņojumam, kas tiek gatavots, ko lūdz eh, skatīt Ždanokas kundze, atvainojos, ka es nes, nespēju salasīt viņas vārdu pareizi. Ždanokas kundze lūdz, lai mēs atstātu atvērtus punktus 63, 64, 68, kas ir lūguma raksti 1461, 42, 92, Ždanokas kundze nevar pareizi salasīt, 42 ir numurs, ja? Nevaru salasīt, saka priekšsēdētājs numuru. No, no, ah, no, ok. The last one. Par pilsonību 63. Kuru numuru jūs gribat? 144, 1445, 1446 un 1, 4, 6, 1 un 1, 5, 4, 2. Visi par pagā pilsonības ziņojumu, kā arī 1, 2, 9, 1, kas arī ir pilsie, pilsonības lūgumraksts. Un atsevišķi jūgendām gadījums, kas ir 979 numurs. Jā, es redzu, saka priekšsēdētājs. Es e, to redzu, ka tagad tas ir norādīts. Tagad to es iesniedzu un nododu sekretariātam, un tad ar to mēs varam sēdi beigt. Paldies visiem! Perdón, que no, no, no se cierra, porque el señor, el señor Peter ya quiere decir algo. Pīters Jārs grib kaut ko vēl pateikt. Jā, tiešām es vēlējos eh, informēt, kā ar lūgumu rakstu atkal atvēršanu eh, esam eh, diezgan elastīgi, un mums vajadzētu par to parunāt nākamajā sēdē. Jo es esmu tā sapratis, eh, ka ja kāds to vēlas, ka lūguma raksts tiek atvērts, tad tas arī tiek apstiprināts, un tad divu mēnešu laikā ir jāiesniedz jauni argumenti, kāpēc lūguma raksts ir atsāts atvērts, un tad tik pieņems gala lēmums. Vienkārši protokolā, lai ir pierakstīts, eh, mums jābūt pilnīgi skaidrs, ka tas, ko mēs nevēlamies, Lai nebūtu tāds riņķdāns nepārtraukta, ik, ka mēs tikai veram cietveram vaļā, veram cietveram vaļā desmit gadus. Nu, lūgums priekšsēdētājiem izskatīt šo jautājumu vēlreiz, jo tas, es domāju, ka ir, ja kādam ir problēma, var, protams, atvērt šo eh, lūgumu rakstu atkal, bet tā jau nevar mūžīgi turpināties. Poši, tā, protams, Labi, piekrītu. Ždanoks kundzei laikam piebilstams nekas nav. Es ceru, ka vairāk jautājumu nav, un tādējādi tad mēs beidzot varam tik tiešām sēdi beigt. So, Mark, what about this?